Well, good afternoon, everybody. I think, um... Sveicināt, kolēģi! Domāju, ka būtu laiks uh, sākt šīs pēcpusdienas sanāksmi. Un prieks jūs visus šeit uh, sveicināt. Nu, jā, nu diezgan jauka telpa, vai ne? Mēs varam redzēt uh, uh dienas gaismu un tāds tā kā kontakts reālo pasauli izjusts tiek. Nu, jā, ne, nešaubos, ka mēs uh, to izbaudīsim šajā nepārāk garajā pēcpusdienas sesijā. Tātad mēģināsim panākt uh, skaidrību par trīs darba kārtības punktiem. Šopēc pusdienā būs balsojums. Un, ja nu esat gatavi balsot, tad sagatavot arī balso, balsošanas kartītes. Tās jums noteikti noderēs. Nu, mūsu pamata ēdienas tā sacīt ir profesora Dekampas ziņojums par sastarpējo palīdzību starp administratīvām dalībvalstu iestādēm. Tātad uh, lauksensības tiesību aktu pareizes piemēršanas jautājumā profesors Dekampus to sagatavojas, un šī sanāksme tiek uh, straumota tieši, tieši saistē. Un sirsnīgs veids tos, kas arī vēro šo sanāksmi internetā. Tāpat arī jā, uh, mums ir sagatavota šī gada marta vēstule apkārtraksts uh, presē, ko, ar ko jūs varat visi iepazīties. Droši vien tas jums visiem jūsu kastītēs jau ienācies. Ja Nu, un tie no jums, kas vēro sanāksmī tiešsaistē, jūs varat piekļūt um, arī mūsu e-pastam un pieprasīt šo vēstuli, tad arī saņemsiet e-pastā, jo tur ir daudz vērtīgas informācijas, dažādas saites un tā tālāk. Un tāpat arī atgādināšu locekļiem, ka nu, mēs strādājam pie bestāra papīru sanāksmes koncepts, tā teikt, un visi dokumenti ir pieejami e sanāksmju. Nu, Um, programmā, kas uh, attiecīgi jums tiek palaist uz jūsu vietāruņiem, uz, uh, uz planšetdatoriem tā tālāk. 22. un 23. janvāra protokola apstiprināšana nākamais mums darba kārtības punkts. Šis protokols ir iesniegts jums uh, apspriešanai un, ja līdz šī vakara beigām tā teikt komentāru nebūs, tad protokols tiks apstiprināts. Pārskats par trialogu sarunām mūsu pastāvīgais eh, darba kārtības punkts, nu nekas jauns trialogos noticis pēdējā laikā nav. Mūsu kungs eh, iepriekšā reizē mums eh, ziņoja, ka nekāds īpašs progress pār patērētāju drošības produktu pakotni nav panākts, tiemžēl joprojām tāda šī situācija saglabājusies, tiešām žēl. Mēs bijām gatavi jau kopš oktobra beigām bez sarunas ar padomu par šo patvērtie tiesību tiesību aktu, bet, nu, nekas nav izdevies, diemžēl, bet, nu, pārējie dosie, svarīgākie dosie, ko bijām plānojuši palikt līdz mūsu filmu ar beigām ir pabeigti. Tad, nu, pārējiem pie, pie mūsuprāt, vienīgā tāda pamatīgā tās, nu, tiesību akta, kas ir mums jāizskata un kas ir jāpabeidz, kas ir priekšlikums ar parlamenta un padoms regulē par daļvalstu pārvaldes iestāžu sastarpēju palīdzību un šo iestāžu un komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesības aktu pareizi piemērošanu. Kad 60. grozījumi iesniegti šim tiesību aktam, grozījumi projekti, rēģējot uz uh, ziņotāja sākotnējo priekšlikumu, tad došu attiecīgi viņam arī vārdu, lai pakomentētu šos grozījumus, un eh, tad eh, došu vārdu attiecīgi ēnu ziņotājiem, ēnu referentiem, lai tie ziņotu. Nu, Tonija, kā jau dekampas, lūdzu jums vārds. Chairman, um, eu gostaria de, de começar por cumprimentar. Paldies priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos um, uzteikt jūs uh, priekšsētā par šo 49. mūsu apkārtrakstu, šo vēstuli. Labi nostrādāts, eh, sācām ar iepriekšējām šī dokumenta, šīs eh, avīzītes eh, versijām, te tagad figurē jautājumi par, par dzīvniekiem, augiem un tā tālāk. Nu, tur, tur cilvēku foto nav redzami, bet, nu, interesants formāts katrā ziņā un interesanti to visu lasīt. Mm, paldies arī kolēģiem no no šīs grupas un citām grupām, kas uh, strādā pie šī mana atzinuma, kas, kuriem tas izraisa interesi un kas iesniedz uh, grozījums. Iepriekšējā sanāksmē mums jau bija uh, tikšanās tātad ar ēnu referentiem un kolēģiem, lai izskatītu dažādus grozījumus. Nu, tas tiešām bija noderīgi un svarīgi, lai izstrādātu kompromisu, kurš ir iekļauts tagad dokumentā, kas jums visiem tika izplatīts pagājušo piekdienu. Nu, mēģināsim to arī komitejā šodien izskatīt un tieksimies pēc maksimāla konsensa, protams. Balsojums paredzēts 18. martā. Kā tas izskanēja iepriekšējā sanāksmē, mūsu iepriekšējās debatēs. Muitas nu, eh, darbiniekiem nav iespējas pārliecināties, vai tas, kas ir dekorēts eh, muitas dekorācijās, atbilst eh, patiesībai. Tāpat arī tranzīta sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota. Nav liela iespēja to ietekmēt 11. gadā. Daļbās ciņā par rekordlielu krāpniecības gadījumu skaitu, kā rezultātā valsts kasēm pagāja secēm vairāk kā 100 miljonu eiro. Nu, tā pamatā bija tieši viltotas muitas deklarācijas. Par to ziņā gādāja valsts komisija, bet, protams, reālais kaitējums krietni pārsniedz šo manis minēto skaitli. Uh, Transrīta krāpšanās eh, kopumā sastāda gadā vairāk kā 12 um, miljārdus eiro. Vairāk kā 30 eh, tūkstoši šādu krāpniecības eh, gadījumu ir, ir, ir atzīti, kā visas, nu, potenciāli nu, noziedzīgi nodarījumi. Tā kā šeit nav runa par tādiem niekiem, un tiešām ir runa par lielu apmēru krāpšanos. Nu, tā tad zaudējumi tiešām ir ierobežu, ievērojami, un desmitā gada ziņojumā bija klāstīts, ka 214 deklarācijas pārbaudot, septiņi atklājās, ka 49 no šīm te izvēles kārtā pārbaudītām deklarācijām ir viltojumi. Nu, tas nozīmē, ka īpatsvars tiešām ir liels, un zaudējumi arī ir ievērojami. Nu, tas nozīmē liels zaudējums valsts kasēm. Domāju, nu, kolēģu ierosinājumi pārsvarā bija konstruktīvi, mums mēģis ir uzlabot patreizējo likumdošanu, patreizējos tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka importu un tranzītas eh, sistēma ir efektīva, darbojas eh, um, sekmīgi un uh, mēs aizsargājam Eiropas Savienības finansiālās intereses no šādiem jautājumiem šajumā un tā tālāk. Švābas uh, kundzes iesniegtie grozījumi 18. Uh, grozījums viņa ir iesniegusi. Šāba kungs, respektīvi, un uh, viņš runā par datu bāzēm, importam un eksportam. Un tāpat ir jau arī problēma ar datu privātumu, tātad ar datu kompetenciālitātes ievērošanu, bet, uh, protams, pārliek asociēties ar uh, privātiem personas datiem un datu privātuma aizsardzību, mēs eh, nedaudz nonāksim arī pretrunā šīs eh, regulas eh, pamatmēķim. Nu, un, šos pants vajadzēja pieslēgt attiecīgi, kur un par, par datu privātumu, bet, nu, katrā ziņā atteikties no šiem instrumentiem nevajadzētu. Mēs pārnām šo jautājumu Švāba kungu un, un domāju, ka mēs spēsim vienoties. 51 un 84. Arī ir vēl Šmita kunga grozījumi. Vēl Šmits iesniedz šos uh, grozījumus. Tie tieši saistās ar, uh, lūk, uh, informācijas izplatīšanu un informācijas privātumu. Šmita kungs uzskata, ka būtu nepieciešams saraksts, kurā tiktu uzskaitītas starptautiskās iestādes, kur, kuras būtu tiesīgas saņemt informāciju par uh, konteineru kustību, par ko ir runa 18.3. 18a3 punktā. Un tiešām grūti ir iepriekš eh, definēt, eh, kas tad varētu būt šīs iestādes, eh, šīs struktūras, kuram, kuram būtu tiesības piegūt, iegūt šo informāciju ar mēķi aizsargāt Eiropas finanšu intereses. Te atsauc arī uz sastapjās vienošanās memorandu. Nu, pat ja iespējams, ka ir tādas organizācijas, kurām pat labā nav šāds interesi, nu, piemēram, Frontex. Frontex uh, organizācija aģentūrai nākotnē varētu būt šāds pilnvaras, tā kā nevajadzētu varbūt tiešām pagaidām tekstā, regulas tekstā iekļaut slēgt definitīvu sarakstu, un pēc drīzāk tādu elastīgu risinājumu. Nu, un, eh, kompromisa priekšlikums, ko es apspriedu ar ēnu referentiem pagājušā nedēļa, un ko mēs iespējams apspriedīsim arī šeit šodien. Nu, ir, protams, eh, mēģinājums, ir mēģinājums eh, panākt tādu vienotu, koherentu saskaņotu tekstu, kas būtu pieņemams eh, visiem. Nu, un šeit, protams, jādomā par patērētāju tiesību, aizsardzību, Nu, ja mēs runājam par uh, Eiropas Savienībā importēto produktu gala patērētājiem, ka nu, arī, protams, jādomā par uh, kopienas uh, finanšu interešu aizsardzību. Tālāk 80. kompromiss. Uh, kuros gadījumos komisija var uh, tiešā veidā lūgt informāciju no operatoriem. Izskatījām šo grozījumu, ja dalība valstis tālēcīgi nesniedz attiecīgo informāciju, nu tad eh, būtu jādod eh, šādi iespēja, un domāju, ka trīs nedēļu termiņš būtu pietiekams, lai dalība valsts reaģētu uz eh, šādu lūgumu sniegt papildus informāciju. Ja informācija netiek sniegt, nu tad attiecīgi komisija var domāt par to, ka komisija būtu jādod pilnvars tiešai piekļuvēju ekonomisko operatoru uzņēmumu datiem. Nu, un, protams, jānodrošina, lai šie dati būtu reāli, lai mehānisms būtu efektīvs. Nu, domāju, ka par šo jautājumu mēs spēsim vienoties. Bet, protams, ka kompromis, kompromisam jābūt par visu dokumentu kopumā. Nu, ne, ne katrs, protams, eh, dabūs to, ko tas vēlētos, ir nepieciešams kompromiss. Gars nešaubos, ka tāds arī šeit zālē figurē. Mana grupa apliecināja, ka tā ir gatava atsaukt eh, grozījums par tranzītu, par eksporta tranzītu jautājumiem šajā tiesība aktā. Nu, lai panāktu vienošanos. Nu, cerams, ka aprīlī arī eh, šī vienošanās tiks panākt, jābūt stingrai nostāja no mūsu puses. Uh, Nu, Tātad, lai panāktu vienošanos, lai šī vienošanās būtu realistiska, eksporta jautājumi būtu jāizslēdz no šīs pakotnes. Rīt mums vēlreiz pus četros pēcpusdienā paredzēta tikšanās ar nu, referentiem un ceru, ka jau tad panāksim neslēgtu progresu. Paldies! Lielas paldies! Nu, ko tad uzklausīsim ēnu referentus? Rosa kungs, sāksim ar jums, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Pirmkārt vēlos pateikties mūsu referentam par teicām paveikto darbu. Mēs paldies. Domāju, ka kopumā ejam pareizajā virzienā, bet eh, jūsu profesoriskajā kompromisa priekšlikumam vēl eh, tam jāpanasē tuvāk. Es ceru, ka mēs diezgan drīz arī spēsim panākt eh, šādu labu kompromisu. Bet, nu, man ir provizoriskie komentāri tātad. Kas attiecas uz iespēju komisijai gūt tiešu piekļuvi informācijai no um, ekonomiskiem operatoriem, 18a. Uh, nu, jautājums ir delikāts. Mēs vēlamies uh, aizsargāt patērētājus, kā arī mūsu uzņēmējus. Jūs kompromisa priekšlikums uh, numur 7 un 8, mūsuprāt, ir gan uh, adekvāti risinājumi šajā jautājumā. Nu, varbūt vien vēlos pievienot uh, tāds neliels papildu grozījumus, nedaudz pieslīpēt šos grozījumus, bet nu, to mēs varam apspriest mūsu nākamās sanāksmes laikā, tiekoties ar referentiem. Kas attiecas konsultācijām starp eh, komisiju un eh, kontēnu pārvadātāju nozars pārstāvjiem, 78. grozījums proti, nu, tas var būt labs veids, kā nodrošināt informācijas apmaiņu, prakses apmaiņu, lai izstrādātu delģētos un īstenošanas tiesību aktus 18F pantā, panta kontekstā. Nezinu, vai šis konsultatīvais mehānisms ir pievienots jūsu kompromisiem vai nē, bet man nu, tas šķiet iedzīgs. Un vispēcot, es vēlētos uzstāt uz, eh, uz lūk kādu skaidrojumu, kas attiecas uz pakalpojumu sniedzējiem. Uz pakalpojumu sniedzēja definīcija 42. grozījums, kā arī kas attiecas uz nepieciešiem dokumentiem, kas var eh, kalpot kā pierādījumu 12. pānta ietvaros, un tas 43. grozījums, manuprāt, lūk, ir nepieciešams precizēt šos pāns, lai izvairītos no neskaitībām. Un esmu gatavs apspriest tuvāk šos jautājumus, kā arī cits jautājums ar dekāmpas kungu un citiem kolēģiem tuvāko, tuvāko nedēļu laikā. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Ross. Paldies, Ross kungs. Šmit kungs, diemžēl, nav. Mūsu vidū šodien šķiet arī negrasās ierasties, un nu tad Šūs kungs. Šūs kundze. Lielas paldies, pateicos. Um, Par grozījumiem saka Rūlas kundze, un man nav liela problēma ar uh, šo, šiem grozījumiem, varam tos pilnībā atbalstīt. Paldies! Ešlijs Foks ir mans uh, politiskās grupas uh, referents. Nu, viņš man ir iedevis paziņojumu, ko nosīšu viņa vārdā. Tur ir vairāk tā detalizēti jautājums, ko viņš vēlas vērst mūsu uzmanību. Tātad. Un, nu, protams, kopiju iesniegšu arī referentiem. Tātad Foks kungs eh, saka, ka viņš ir gatavs gandarīts ar sadarbību, un eh, referentu līmenī principā atbalsta komisijas priekšlikumu būtību, bet teicoties jautājumā tuvāk un, un domājot par to, kā tas strādās eh, realitātei. Fokskungs uzskata, ka izaicinājumi pārāk lieli, tie ar šo tiesību aktu netiks pārvarēti, un, lūk, nu, kā viņš to pamato. Pirmkārt, problēmas, ko izraisa centralizētas CSM datubāzes izveide ir krietni tālāk par komisijas ietekmes izvērtējumu, ja sevišķi, kas attiec uz uh, ieviešanas īstenošanu. Viņš uzdod jautājumu, kā tad dalība valstis uh, nodrošinās šo datu nosūtīšanu tādu, ja uzņēmēji atteiksies sadarboties. Vai arī viņi iesniegs tādus datus, ko komisija uzskatīs par nepiemērotiem, par neadekvātiem. Otkārt viņš norāda kā pamatojumu to, ka viņam uh, nav pieņemams uh, priekšlikums tiešai piekļuvēja informācijai, proti, ka komisija piekļuvest uh, uzņēmēju datiem tiešā veidā, 18H attiecīgi ir šis uh, pants, kurā būtu jāveic grozījumi, kas būtu kā minimums, lai tas būtu pieņemams. Pēc viņš to priekš, priekšroku švābu kunga grozījumam 18C punktā, jo šie panti pilnīga svītrošana vispār uh, nonivelēt un, un noraktā sacīt CSM direktu datubāzes ideju. Un, Šāpkungs gan uzskata, ka ir arī citi dati, kurus šeit varētu izmantot uh, muitas sistēmas uh, reformēšanas ietvaros. Foks kungs arī uzsver, ka komisijas ieteikums izvērtējumā nepamatot ir uzrādīts, ka daļa valstīm nebūs nekāda īstenošanas izmaksa, lai nodrošinātu datus par eksportu un tranzītu. IT sistēma integrācija, dalībvalstī šīs sistēmas atšķirs, un pēc kolēģi domām šī procedūra, lai savietot šīs sistēmas būs, būs ievērojams un pat, pat labāk šīs izmaksas noteikti nav iespējams. Kas attiec uz grozījumiem? Jaunākajiem iesniegtiem grozījumiem viņš uzskata, ka kas attiec uz grozījumu, kas attiec uz eh, trīs transporta veidiem, nav pamatot, jo nu, komisijas priekšlikuma pamatmēķis ir eh, jūras ceļi. Nu, un līdz ar to attiecīgās sistēmas pielāgotas šim transporta veidam. Un, uh, attiecināt direktīvas eh, darbības jomu uz citiem transporta veidiem, nu, tad būtu nepieciešams papildus konsultācijas un ietekmes izvērtējums. Viņš vēlētos eh, riska pārvaldību tikt svītrot no pānta 18. jo muitas kontekstā riska pārvaldība nozīmē pastāvīgu risku identificēšanu, kas nozīmē eh, izvēlas kārtas pārbaudas un dažādi pasākumi, kas vērst uz to, lai ierobežot risku. Viņš atsaucas, piemēram, uz resursu piešķiršanu, nu, ka tā ir nenoliedzama dalībvalstu kompetence. Uh, un riska pārvadības piesaukšanu šeit varētu izraisīt eh, neskaidrības attiecībā uz komisijas eh, lomu un dalību valstu kompetenci. Nu, tātad kopumā es redzēju, ka Foks kungs ir eh, diezgan skeptiski noskaņots un uzskatu, ka komisijas priekšlikumā nav pietiekami ņemt vērā operatīvi aspekti, īstenošanas aspekti, un viņš uzskata, ka nepieciešama papildus pasākuma, papildus izmeklēšana, lai šis regulas projekts varētu tikt galā ar tiecīgiem izaicinājumiem. Nu, tālūk, tik tālu Foksa kunga pārdomas, kuras iesniegšu referentam. Un, tad, nu, tad, vai kāds vēlētos izteikties švāba kundze vai, vai vēl kāds? Ne, švāba, švāba kungs. Paldies priekšēdātāji, paldies arī referentam pirmām kārtām par to, ka viņš pagājušajā plenāla sesijā īsi atbildēja arī uz maniem grozījumiem. Šķiet, ka sākumā viņš izturējās tā diezgan noraidoši, bet esmu ārkārtīgi pateicīgs mūsu ēnu referentam Tadeušam Rosam, ka e, mēs varējām sadarboties un pateicoties viņa e, darbam mums arī šoreiz izdevās nodrošināt e, tādus rezultātus, kas visiem šķiet pieņemami. Es gribētu tagad atsaukties uz 18. pāntu. Neviens, protams, neapšaubā, ka Eiropas komisija, ņemot vērā pašreizējos noteikumus, kas attiecās uz ļoti plašu jomu, un kur ir runa par to, kuram ir piekļuvē tieši kādai informācijai, ka arī šeit Eiropas komisijai vajadzētu piešķirt papildu piekļuvas iespējas. Uh, Bet es gribētu norādīt, ka jau iepriekšējā nedēļā mēs um, attiecībā uz e-zvanu uh, kopīgi nodrošinājām um, datu aizsardzību, jo datu aizsardzība ir tikpat svarīga kā daudz citas intereses. Un arī šeit mums vajadzētu nodrošināt, lai datu aizsardzība tiek uztverta reāli un lai tā parādās kopējā procedūrā. Mēs nedrīkstam veidot tādas datu bankas, kur jebkurā procedūras brīdī eh, komisija var eh, nodrošināt eh, neierobežotu piekļuvi informācijai. Un īstenībā šeit ir runa arī par tādām jomām, kur komisija īstenībā nemaz nevar ietekmēt muitas iestādes. Kopā ar Korejas de Kampas kungu mēs mēģinājām meklēt tādu risinājumu, kas ļautu mums spēcīgāk un labāk precizēt to informāciju, kurai uh, E, ir jādod piekļuvi Eiropas komisijai. Mēs, protams, vēlamies e, nodrošināt, lai komisija varētu labi sadarboties ar dalību valstīm, bet vienlaicīgi mēs arī negribam dot komisijai pilnīgas, pilnīgu rīcības brīvību attiecībā uz to, kādai informācijai tā piekļūst. Es e, gribētu arī no savas puses vēlreiz uh, tikties um, ar referentu, lai nodrošinātu šeit vislabāko risinājumu. Jebkurā gadījumā es esmu um, ļoti pateicīgs viņam, ka viņš šo grozījumu nav vienkārši noraidījis, bet ir gatavs arī meklēt šeit risinājumus. Es domāju, ka mums um, palīdzēs šīs diskusijas, un tas noteikti nāks par labu arī nākamajam sasaukumam. Dalībvalstis noteikti būs daudz saprotošākas un būs eh, gatavas šeit pieņemt kompromisus. Liels paldies referentam, ka viņš ir gatavs ar kopā ar mums meklēt konkrētus risinājumus. Paldies, tagad dod vārdu Gebhārdas kundzei. Paldies, priekšādētāji. Paldies arī Antonio Korējas kungam, kurš ir paveicis tiešām izcilu darbu. Es eh, gribētu vispirms izteikt tādu m, mm, iepriekšēju piezīmi attiecībā uz ēzvanu. Eh, Šāba kungs eh, pagājušo nedēļu mēs patiešām tā diezgan spēcīgi iestājāmies par datu aizsardzību. Mēs norādījām, ka nav nekādas saistības starp informāciju, kas tiek nodota, un starp cilvēku, kas šo automašīnu vada. Es gribētu norādīt, ka šis precedējums ir ļoti svarīgs nevajadzētu būt tā, lai internetā eh, parādās eh, pilnīgi nepareizas lietas par mūsu darbu. Man būtu papildi jautājums. Es redzu, ka grozījumos ļoti daudz ir paredzēti svītrojumi, kas attiecas arī uz datu aizsardzību, un šeit tiek eh, pamatots tā, ka īstenībā darbosies jau datu aizsardzības direktīva, kas ir spēkā Eiropas Savienībā, un līdz ar to visi šie argumenti nav vajadzīgi. Iespējams, ka tā arī ir, bet es gribētu lūgt Eiropas komisiju mums eh, pastāstīt, eh, kāpēc eh, viņi uzskata, ka tas patiešām ir pareizais veids, kā rīkoties. Uh, Vai tiešām ir vajadzīga tik ļoti liela teksta virš, vienkāršošana? Varbūt mums vajadzētu šos jautājumus iekļaut apsvērumos tā, lai rastos juridiskā noteiktība. Es tomēr gribētu, lai mēs izvēramies no visām iespējamām kļūdām. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties? Pirms došu vārdu komisijas pārstāvim. Nē, protams, došu arī vēlāk vārdu referentam, bet pirms tam es gribētu īpaši sveikt mūsu vidū um, viesus ko ir uzaicinājusi Šaldmozes kundze. Tiešām ļoti centīga un cītīga mūsu komitejas deputāte. Šie viesi ir ieradušies pie mums no Dānijas, un nu, jūs varat viņiem pamāt, viņi ir redzami zāles aizmugurē. Very good. Um, now... Labi. Džanakis eh, kungs no Olaf ir atbildīgs par šo priekšlikumu, un iespējams viņš varētu komentēt to, ko viņš ir līdz šim dzirdējis. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Īstenībā tas, ko es vēlējos teikt, jau ir uh, minēts, un uh, šķiet, ka ir sagatavotas arī idejas dažiem kompromisiem, bet es vēlētos tomēr atkārtot uh, vairākus punktus, kas komisijas prāti ir ļoti nozīmīgi. Sākumā vēlētos norādīt, ka 55., 56. un tālākie grozījumi attiecās uz mums būtiskiem jautājumiem, un 79. un arī tālākie grozījumi attiecas uz importu, eksportu un tranzītu. Mēs uzskatām, ka Komisijai ir vajadzīgi līdzekļi, lai uh, varētu izmeklēt eh, šādus krāpšanas gadījumus, kas attiecas uz importu, eksportu un tranzītu. Un vēlāk eh, komisija arī tādējādi varētu labāk palīdzēt prokuratūrai. Tātad ļoti būtiski ir, lai konteineros būtu iekļauta šāda informācija un tāpat arī, lai komisija varētu piekļūt importu, eksporta un tranzīta datiem. Izmaksas privātās nozares uzņēmumiem uh, attiecībās cēsim sniegšana, mūsuprāt, būs minimāls, jo šeit varētu izmantot eh, globālos datus. Tas nozīmē, ka viņi varētu nosūtīt visus savus, sava datora datus, vienkārši nospiežot vienu taustiņu, uh, un uh, komisija visus šos datus iegūtu. Tas būtu jādara tikai, teiksim, vienreiz dienā. Es gribētu arī norādīt, ka dziļi jūras kuģi, uh, kā mēs to saucam, īsnībā to jau dara. Un uh, tas tiek darīts, piemēram, ASV varas iestādēs. ASV varas iestādes no šiem kuģiem iegūst iepriekšējais paziņojumus par jebkuru uh, eksportu no Eiropas Savienības un par jebkuru importu ASV. Tātad ASV varas iestādes uzzina par šādiem datiem 48 eh, stundu laikā. Tas nozīmē, ka šiem kuģiem jau ir šāda pieredze, viņiem ir arī vajadzīgās investīcijas, lai sniegtu šādu pašu informāciju komisijai un arī dalībvalstīm. Un īsnībā ikvienam, kam šāda informācija būtu vajadzīga esam kontaktējušies ar pārstāvjiem kuģniecības padomē un esam runājuši, teiksim, par importa CSM datiem. Mēs uzskatām, ka šīs darbības varētu veikt bez jebkādiem papildu izdevumiem attiecīgiem uzņēmumiem. Agrāk mēs arī esam jau norādījuši uz tranzīta datu nozīmi un arī uz importa datu nozīmi. Taču, iespējams, mazāk ir zināms par eksporta datu bāžu un eksporta CSM nozīmi un izmantojamību. Es pieļauju, ka tas arī ir novedis pie fakta, ka komisija var iztikt bez eksporta datiem, eksporta deklarācijām un eksporta CSM. Mans pienākums tagad būs jums izskaidrot, kāpēc mēs lūdzam šos datus, un, protams, eh, jūs esat īstie, kuriem būtu jāizvērtē šādu datu izmantojamību un arī vajadzīgais līdzsvars, proti tas, cik mums šie dati ir vajadzīgi un vai šeit varētu rasties arī kaut kāda ļaunprātīgas izmantošanas riski. Es gribētu runāt par dažādiem krāpšanas veidiem. Vairākos gadījumos mēs esam uh, Mm, redzējuši, ka imports notiek ar vēlmi šīs preces reeksportēt. Tas nozīmē, ka šīs preces kaut kādiem steļ paliek Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības budžets un galvenokārt dalību valstu budžets negūst ieņēmumus no PVN, PVN un akcijas nodavām. Otra, otrs krāpšanas veids, par ko es vēlos runāt, ir tāds, ka preces ir jāeksportē, bet īstenībā tās atgriežas valstī kā kontrabandas preces. Un uh, te ir vairāk reāli gadījumi. Pavisam nesen, uh, piemēram, bija preses paziņojums, kur tika konfiscēts liels daudzums kontrabandas cigarešu. Tas notika Spānijā, un uh, konfiscētāja bija Spānijas varas iestādes. Šķiet, šeit bija runa par Kipras cigaretēm, kas tika vestas caur Lībiju, un vēlāk viņiem kaut kā izdevās šīs eh, preces ievest kā kontrabandas preces, un eh, īsnībā beigās šīs eh, preces arī varēja arestēt. Šāda veida krāpšanas gadījumus varētu atklāt daudz vienkāršāk, ja būtu piekļuve eksporta CSM un eksporta deklarācijām. Uh, Manuprāt, un arī komisijas viedoklis ir tāds, ka mums ir ļoti vajadzīgi šie eksporta dati, bet, protams, jūsu ziņā ir izvērtēt to, vai uh, šie dati būtu tiešām tik vērtīgi. Es uh, varu jums arī pastāstīt par to, kādos gadījumos komisijai ir piekļuve dažādiem datiem, piemēram, rēķiniem, ko ir iz, izdevuši ekonomiski operatori. Uh, Mēs īsti nevēlamies tātad vērsties pie privātā sektora, mēs vēlamies, lai dalībvalstis mums sniedz šo informāciju. Tātad mēs rīkojamies tieši šādā garā. 18h panta pārformulējums varbūt varētu panākt šo mērķi, un tieši tāpēc mēs labprāt uzklausītu jūsu idejas attiecībā uz jaunu redakciju. Es gribētu īpaši pieminēt 95. grozījumu, uh, kur ir runa par nosacījumiem ceturtajā ievilkumā, kur savukārt ir minēts, ka komisija var tieši vērsties pie privātā sektora uzņēmumiem, ja vien dalībvalsts atsakās iesniegt dokumentu. Nu, nedomāju, ka tas būtu pareizākais veids, kā rīkoties. Uh, Kaut arī šis grozījums iet it kā pareizajā virzienā, es uzskatu, ka tomēr šeit ir jāmeklē cits formulējums. Tātad mums vajadzētu izvairīties no iespējas, ka dalībvalsts kaut kādā veidā likvidē šo lūgumu vai uh, mēģina to atlikt uz uh, nenosakām laiku. Uh, Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt priekšsēdētājs, labprāt sniegšu arī skaidrojums, ja tādi ir vajadzīgi, bet es īpaši vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un arī e, referentām. Šie priekšlikumi, kas ir sagatavoti, padara komisijas priekšlikumu daudz reālāku un arī izsvērtāku. Paldies! Liels paldies par jūsu precīzu atbildi. Es domāju, ka tā mums visiem bija ļoti noderīga. Ja neviens nevēlas izteikties, mums būtu laiks dot arī citiem vārdu, es eh, došu vārdu referentam, lai viņš varētu izdarīt kopsavilkumu un arī atbildēt uz eh, komentāros izteiktajām idejām. Dodu vārdu tātad eh, Korea de Campusa kungam galvārdam. Jā, prezident. Um, ehm, ka... Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties kolēģiem, kas šajā pēcpazienā izteicās. Lielas paldies ēnu referentiem un arī kolēģiem, kas mm, ir iesaistījušies šajā darbā citā kapacitātē. Lielas paldies arī komisijas pārstāvim. Šeit komitejā mēs mm, strādājam pie komisijas gatavota teksta, un tāpēc uzklausīt komisiju ir ļoti būtiski. Mēs cenšamies saprast, kādi īsti ir viedokļi un uh, kādas ir viedokļu atšķirības. Daudzos gadījumos mēs mēģinām panākt vienošanos. Šeit saskaramies ar tādu dīvainu situāciju. Dažus no šiem grozījumiem mēs varam pieņemt. Vismaz, eh, ja runājam par švābu grozījumu, mēs tad varam uh, pietuvināt mūsu viedokļus, bet citos gadījumos šķiet mēs pavisam attālināmies no sākotnējā teksta, jo īpaši ir runa par ēnu referentiem. Tagad dzirdu, ka cilvēku viedoklis kļūst vēl striktāks, viņi eh, cenšas pieturēties pie savas nostājas. Šķiet, šeit eh, tiek pavisam nepareizi uztverts datu privātums. Šeit nav runa par eh, cilvēku, par individu datiem, šeit ir runa tikai par preču kustību. Te ir runa tikai par eh, četriem, pieciem rādītājiem, kas attiecas uz konteineru saturu, uz konteineru tranzītu, tad, tad te ir runa arī par datiem, kad šis konteiners ir ieradies konkrētā vietā, un Nekā cita īstenībā šeit nav. Un īstenībā šeit nav nekas saistīts arī ar datu um, privātumu. Gribētu salīdzināt to ar sivsēmniecību. Mēs sakam, ka Eiropas Savienība ir noslēgusi nolīgumus ar dažādām valstīm, piemēram, ar Čīli. Un datos, uh, ko zvejas kuģi iesniedz eh, pār sevi, ir eh, ļoti daudz precizitātes. Šiem kuģiem ir jāizniedz eh, pilnīgi visa informācija par savu krāvu un tā tālāk. Tas tiek pieļauts. Šeit mēs runājam par daudz šaurāku jomu. Šeit runa ir tikai par precēm. Mēs cenšamies vienkārši iegūt uh, mazliet vairāk informācijas par eksporta vērtību. Dažos gadījumos uh, dalībvalstis uh, nevēlas sniegt šādus datus. Daudzos gadījumos šeit ir runa arī par Eiropas Savienības robežas šķēršošanu. Uh, un iespējams, ka šeit ir saistība arī ar krāpšanu. Es vienkārši vēlos teikt, ka mēs gribam redzēt, kāda ir šī fiziskā kustība. Komisija apgalvo, ka šeit nav runas par pārāk lielu birokrātiju, te ir vienkārši runa par datu nodošanu, un gan paši dati, gan arī šī nodošana ir ļoti vienkārši. Attiecībā uz kompromisiem es eh, gribēju vēlreiz norādīt, ka mēs varētu akceptēt eksporta izslēgšanu. Iespējams, ka šāda informācija mums nav vajadzīga. Tas nozīmē, ka mēs mēģinam šeit panākt eh, tādus diezgan ievērojams kompromisus, un eksporta izslēgšana ir ļoti liels kompromiss. Mēs esam ļoti daudz laika šajā sasaukumā pavadījuši runājot par Eiropas Savienības finansējumu. Taču mēs nespējām nekādā veidā šeit eh, garantēt mūsu pašu uh, resursus, šo resursu pamatu. Tātad mēs nespējam sevi pasargāt no krāpšanas. Ir vairāki indikātori, kas norāda, ka krāpšana notiek ļoti lielos apmēros, un pat vēl vairāk mēs zinām, eh, kur tieši rodas krāpšana un kādā veidā mēs varētu pret to cīnīties. Uh, Tagad mēs cenšamies iegūt šādu informāciju, bet cilvēki sāk piesaukt uh, datu privātumu un izmanto to par argumentu pilnīgi visam. Iespējams, ka daži priekšlikumi mums šeit pavērtu plašākas iespējas, un tas ir ļoti labi. Daži cilvēki tā skaitā arī Švāba kungs iespējams, būtu gatavi iet uz priekšu un iespējams vienoties, un cerams arī, ka mēs panāksim vienošanos. Un cerams, ka panāksim šo vienošanos pat uh, šī sasaukuma laikā. Paldies! Liels paldies! Un mums ir jābalso 18. martā, un tā ir iespēja, pēdējā iespēja apstiprināt dokumentus, lai tos varētu izskatīt mūsu plēdējā plenāra sesijā, kas notiks aprīlī Strasbūrā. Tātad jūs rīcībā vēl ir gandrīz divas nedēļas, lai vestu sarunas un eh, ceru, ka būs iespējams vienoties un virzīt šo priekšlikumu uz priekšu. Un uh, pēc tam uh, padomu varēs izvērtēt šo priekšlikumu uh, vasaras laikā. Mēs apsteidzam mūsu paredzēto darba grafiku par piecām minūtēm, bet tā kā ir paredzēts balsojums, tad es izsludināšu pavisam īsu pārtraukumu, lai visas politiskās grupas varētu nodrošināt zālē savu pārstāvniecību un mēs sāksim balsot precīzi bez desmit četros. Jums būs nepieciešams arī balsošanas kartītes, jo dažkārt varbūt balsojuma rezultāti nebūs tik acīm redzami. Uh, so can I invite you to take your places? Lūdzu, ieņemiet vietas, kolēģi, lai varam sākt balsošanu. Es uh, vēlos arī sveikt mūsu zālē viesus, kuri novēros, kā norit balsošana. Nevaru jums teikt, ka tas būs ļoti interesanti, nebūs tik interesanti kā debates, bet, nu, laipni lūgti mūsu komitejas sēdē. Mums ir eh, divi darba kārtības punkti, par ko nav iesniegti grozījumi. Par muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām došu vārdu abiem līdz referentiem ja viņi to vēlās. Bet vispirms mums ir jābalso par trialogu sarunu rezultātiem, dalību valstu normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz spiediena iekārtām. Šajā jautājumā bija ļoti dzīvīgs trialogs, jo dažas valstis iebilda pret mūsu nosacījumu jautāju par uh, vienotās tirgus pamatnosacījumiem, bet beigās panācām vienošanos. Vai jūs vēlaties uh, kaut ko mums teikt, referents kundze? Nē. Roitas, Roitavas kundze, diemžēl, uh, nepiedalās sēdē, viņa vadīja trialogu, vienošanās bija ļoti laba, lai arī šīs process nebija vienkārši, bija nepieciešama otra tikšanās, lai panāktu vienošanos. Uh, Visa šī likumdošanas pakete un tās pārskatīšana tika īstenota tā, ka parlaments garantēja savas pilnvaras attiecībā uz īstenošanas procedūrām un piekļuvi ekspertu darba grupām attiecībā uz deleģēto aktu procedūrām. Mēs nāksim klajā ar paziņojumu līdztekus gala balstojumam par šo jautājumu. Un mēs arī sagaidām, ka komisija iebildīs pret mūsu formulējumu, kā tas jau ir noticis līdz šim desmitkārt. Vai citi ēnu referenti vēlas kaut ko teikt? Ja ne, tad balsosim elektroniski par šo jautājumu. Švāba kungā balsošanas kardīte ir ceļā, tādēļ mēs viņu pieskaitīsim tāpat. Tātad, kas no jums atbalsta trialoga rezultātus? Sākam balsot. Divdesmit deviņas kartītes ir ievietotas maši iekārtās, bet tikai divdesmit astoņi balso. Beidzam balsot. Līdz ar to rezultāts ir tāds, ka 26 ir pār, viens pret un viens atturas. Liels paldies! Šo jautājumu plenāra sesijā izskatīsim aprīļa otrajā sesijā. Rezo... Tālāk eh, rezolūcijas eh, priekšlikumu pieņemšanu, muitas noteikumu pārkāpumi un sankcijas. Mums, diemžēl, nebija laika sagatavot pilnu apjomu ziņojumu par šo jautājumu, tomēr šis jautājums ir tik svarīgs, ka mums bija jānāk lajā ar politiskiem paziņojumiem par šo jautājumu, un tādēļ mēs to uzticējām uh, Eh, Legripas kundzei, kura bija uh, referente par muitas kodeksa modernizāciju, un arī Gebhards kundzei, kura bija ēnu referente šajā jautājumā. Varbūt jūs vēlaties kaut ko teikt, pirms mēs pārējām pie balsošanas vārds Legripas kundzei. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs, tiešām tikai daži vārdi pirms sākam balsot. Tātad šeit runa ir par muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām. Vēlos sirsnīgi pateikties kolēģei Evelīnai Gebhartē, kura bija līdzreferente par šo rezolūciju. Mums bija ļoti laba sadarbība un uh, mums izdevās to paveikt uh, uh uzticības gaisotnē Un mums bija tiešām ļoti laba sapratne un sadarbība. Un es to ļoti augstu vērtēju, tāpat pateicos ēnu referentiem, kuri mums um, nodeva savus komentārus. Mēs centāmies tos pēc iespējas iekļaut rezolūcijas priekšlikuma uh, tekstā. Cerams, kā rezolūcija gūs pēc iespējas plašu atbalstu parlamentā. Mēs tāpat nevēlējāmies iedziļināties juridiskās un praktiskās detaļās saistībā ar kopīgo uh, ietvaru, ko piedāvā komisija. Mēs vēlamies nodot stafeti kocis kociņu nākamajam sasaukumam, nākamajam uh, IMCO komitejas sastāvam. Un šī komiteja varēs ar visu pienācīgo uzmanību pievērsties šim jautājumam uh, saistībā ar Eiropas komisijas priekšlikumu. Šodien mēs uh, paužām savu nostāju balstoties uz iepriekš uh, paveikto modernizējot Eiropas Savienības muitas kodeksu un paužot mūsu vēlmi īstenot patiesu Eiropas Savienības muitas politiku, kas mūsu skatījumā ir svarīgs pīlārs, lai nodrošinātu labu Eiropas Savienības iekšējā tirkus darbību. Paldies! Gebhards kundze. Paldies, priekšstādātāji, vēl uzsvarīsim un pateikties kolēģei. Tiešām ļoti labs uh, tāds sadarbības garš valdīja mūsu komandām, paldies arī sekretariātiem. Nu, jāsaka, ka šo rezolūciju mēs tādā uh, rekordā ātrumā pieņemām un sastādījām un organizējām visu darbu un panācām arī konsensu. Nu, reizēm tomēr tā ir, ka ir atšķirīgas uh, frakcijas un, un nevienmēr ir pats par sevi saprotams, ka izdodas panākt šo konsensu, un tomēr šoreiz izdevās. Nu, mums visā tā pieeja. Protams, uzsver, ka mēs vēlamies politisku orientācija nodrošināt, ne, neiedzinoties detaļās, neiedzinoties niansēs, un tas arī deva iespēju panākt šo kompromisu. Nu, tā kā šādi vai tādi grozījumi, kas ienācās no, no frakcijām, kas iedzinājās niansēs, nu, tos mēs neatbalstījām. Neatbalstījām tos arī tādi, ka, nu, pastāvēja dažādi viedokļi attiecībā uz tiesiskā pamata jautājumu. Nu, un, tas, kas izraisīja vislielākos strīdus un konflikts, nu, tos mēs tā kā atlik, šos jautājumus mēs atlikām mālā, jo šie tie jautājumi, kas eh, ir paciņā to jāpārbauda, un to mēs attiecīgi šajā rezolūcijā neapskatījām. To mēs atstājām nākamā parlamenta pārsniņā, lai tad eh, kolēģi tad attiecīgi arī padziļināti nodarbojas ar šiem jautājumiem un panāk tādu koherentu, saskaņotu pieeju un eh, panāk, teicam, rezultātu. Nu, es domāju, ka tas teksts, kas tagad šodien mūsu priekšā, pauž skaidru mūsu nostāju, ka mēs vēlamies nodrošināt un panākt to, lai panāktu labāka, padziļinātāka sādarbība muitas eh, iestāžu jomā šeit, un tāpat arī, lai dažādas sankcijas un eh, citas lietas, kas saistās ar šo sadarbību, arī tiktu saskaņoti piemērotas. Nu, lūk, tie ir jautājumi, kas eh, šai sakarā mums bija padomā, un nu, domāju, ka nākamajā leģislatūras periodā man būs iespēja arī turpināt darbu pie šī teksta, lai nu, tiešām panāktu labu vispārēju iznākumu. Un šis uh, vismaz svarīgais darbs turpinātos. Paldies! Well, thank you both very much. Liels paldies abām līdzreferentēm par viņu veikumu, gatavojot rezolūciju, kas atspoguļo komitejas nostāju. Tagad mums ir jābalso par šo rezolūcijas priekšlikumu. Sākam balsot. 30 deputāti balso šobrīd. Švāba kungs arī ir zālē. Beidzam balsot. Pieņemta rezolūcija ar 29 balsīm par un vienu pret. Neviens nav atturējies. Mēs lūdzām iekļaut šo jautājumu aprīļa pirmajā plenārs sesijā. Un, uh, Gepkārtes kundzei un Lebgripas kundzei vajadzētu arī sazināties ar politisko grupu sekretariātiem, lai mēs pēc tam varam vienoties par uzstāšanās laiku un lai uh, nodrošinātu arī komisāru klātbūtni un uh, politisko grupu pārstāvju uzstāšanos. Tagad es parakstīšu šo dokumentu, un mēs to nodosim arī uh, referentiem un tūlīt pēc tam arī plenāru sēžu dienestam nosūtīsim. Ir arī komisijas pārstāvs zālē, mēs jūs informējam, ka uh, mēs vēlamies uzaicināt komisijas pārstāvis komisāru arī uz šīm debatēm. Tagad pārējām pie būtiska balsojuma par pašiniciatīvas ziņojumu, patērētāju aizsardzību, patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā, vai referents vēlas ko teikt, ja ne, tad pārējiem uzreiz pie balsošanas.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 30. grozījums par pret noraidīts. 31. 32. un 33. grozījums, kas par pret pieņemti, bet uh, tomēr drošības dēļ pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot par 31., 32. un 33. grozījumu, beidzam balsot, tie ir pieņemti. 37. grozījums atkrīt, 36. arī tagad pārējiem pie 38. grozījuma, kas par pret noraidīts. Ceturtais kompromiss, kas par pret pieņemts, 45. par pret pieņemts. Piektais kompromiss par pret pieņemts. 48. par pret pieņemts. Sestais kompromiss par pret pieņemts. 52. par pret noraidīts. Septītais kompromiss ar mutisku grozījumu. Vai neviens neiebilst pret mutisko grozījumu, tātad balsējam par to, kas par pret pieņemts. 61. par pret noraidīts, 62. par pret pieņemts, 63. par pret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 76. par pret noraidīts, 77. par pret noraidīts. 9. kompromiss par pret pieņemts. 84. 85. grozījums, kas par pret pieņemti. 86, 87 atkrīt, 10. kompromiss, kas par pret pieņemts, 91. ar mutisku grozījumu, kas par pret pieņemts, 92. par pret noraidīts, 93. par pret noraidīts. 94. un 95. grozījums, ka, kas par pret pieņemti. 98. atsaukts. 11. kompromiss, kas par pret pieņemts. 101. 102. grozījums, kas par pret pieņemti. 103. 104. atkrīt. 12. kompromiss par, pret, pieņemts. 110. kas par, pret, noraidīts. 13. kompromiss par, pret, pieņemts. 115. par, pret, noraidīts. 116. par, pret, pieņemts. 118, 117 atkrīt, 14 kompromiss par, pret, pieņemts. 124 par, pret, noraidīts. 15. kompromiss ar dalītu balsojumu pēc alda pieprasījuma. Balsojam par pirmo daļu kas par pret pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot mm, elektroniski. Noraidīt otrā daļa. 132. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 16. kompromiss par pret pieņemts. 137. par pret pieņemts. 138 un 139, kas par pret pieņemti. 140, 141 varam balsot par 141. grozījumu kā papildinājumu. Nē. Es atvainojos, es kļūdījos. Pārējām pie 142. par pret noraidīts. 143. par pret noraidīts. 145. par pret pieņemts. 144. atkrīt, 17. kompromiss par pret. Pieņemts. 153. par pret. Pieņemts. 154. kā papildinājums, kas par pret. Atturas pieņemts. 155. kā papildinājums, kas par? Nē, nevaram balsot. Jo 154. ir pieņemts, tātad mēs varam balsot par šo grozījumu kā papildinājumu. Nē, tā tas nav, nē. Tas atkrīt. Labi. Nu, atkrīt. 156. Kas par? pret pieņemts. Pirmais grozījums ir atsaukts. Grotrais grozījums, kas par pret pieņemts. Trešais grozījums par pret arī pieņemts. Ceturtais grozījums par pret pieņemts. Piektais grozījums par pret pret pieņemts. Sastais un septītais grozījums atkrīt. Astotais grozījums par pret noraidīts. Pirmais kompromiss par pret pieņemts. Otrais kompromiss par pret pieņemts. 21. grozījums par pret pieņemts. 22. grozījums atkrīt, jo trešais kompromiss ir pieņemts. Tagad uh, balsojam par visu atzinumu. Nē, es atvainojos, iniciatīvu ziņojumu kopumā. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 27 pār, 1 pret, 2 atturas. Apsveicam Veidenholzer kungu un ir paredzēts iekļaut šo ziņojumu plenārs sēdes darba kārtībā aprīļa otrajā sesijā. Tātad tā būs pēdējā šī sasākuma plenāra sēde. Un tas būs arī pēdējais pašiniciatīvas ziņojums uh, no mūsu komitejas puses. Paldies, dāmas un kungi, līdz ar to šīs darba cēlienas tā kā būtu galā. Mūsu nākamā sanāksme būs 17. un 18. martā. Un īpaši vēlos atgādāt jums par to, ka 17. martā mums būs īpaši noklausīšanās par tēti, sāksies trijos, un eh, vēlos eh, ar prieku jums. Uh, informēt, ka mūsu rīcībā būs daudz izcilu runātāju, tā skatās sarunu vedējs no mūsu puses, no ASV puses, abi puses, tātad galvenais sarunu vedēji būs pārstāvēt, tā kā lūk, nekā negalījumā, neplaidiet garām, ierakstiet savos kalendāros, tas tiks pārādīts tiešsaistē, tā kā liels paldies! Un vēlos, nu, cerams, cer, cer, ka tiksimies rīcējos, būs pilna dienas sanāksim arī nākamajā dienā trijos sanāksmi būs tā kā saņems par to visu informāciju elektroniski. Paldies un lai jums labi pēcpusdienu.